sveiktu Nīderlandes karali parlamentā. Viņš uzstāsies šodien mūsu priekšā un tāpēc nedaudz pārtraucu sēdi.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 Eiropas parlamentam ir liels gods šodien sveikt jūs pie mums. Tā ir laba tradīcija, un uh, tas ir arī liels gods mums, ka prezidentūras laikā prezidējošās valsts galva uzrunā Eiropas parlamentu. Paldies jums, uh, maistāte, ka jūs uh, ievērot šo tradīciju. Es domāju, ka es varu teikt, ka jūs nesat eh, pirmais eh, valsts galva no Nīderlandes, kurš uzrunās Eiropas parlamentu, bet jūs esat pirmais Nīderlandes karalis, kurš runās eh, Eiropas parlamentā. Atcerēsimies iepriekšējās Nīderlandes prezidentūras kad karaliene Beatrice, jūsu māte, runāja šeit parlamentā. Mums ir ļoti liels prieks, ka jūs turpināt šo tradīciju. Eiropas parlaments un Nīderlandes prezidentūra strādā ļoti trauksmainos laikos Eiropas Savienībai, un tāpēc, majestāte, mēs sakām jums paldies, ka jūs šajos eh, ne visai vienkāršajos laikos esat ieradies pie mums. Mēs ar nepacietību gaidām jūsu runu. Lūdzu, jums vārds. Meneer de voorzitter. Priekšsēdētāji kungs, Eiropas parlamenta deputāti. Būt jūsu vidū ir īpaša pieredze. Tas notiek Nīderlandes prezidentūras laikā Eiropas Savienības padomē. Jūs Eiropas līmenī pārstāvat Eiropas Savienības pilsoņus. Jums ir tuvas viņu vēlmes un gaidas, bet tāpat arī raizes un bailes, viņu ideāli, viņu cerības, bet tāpat arī viņu vilšanās un viņu dusmas. Viss, kas ir svarīgi Eiropas pilsoņiem, tiek apspriests šeit, šeit par to ir jārunā un tajā ir jāklausās. Jums ir ļoti svarīgs pienākums un arī grūts pienākums. It īpaši tagad, Eiropā tagad puš skarbi vēji Mums tik ļoti dārgas vērtības tagad ir pakļautas dažādiem izaicinājumiem. Pirms diviem mēnešiem šajā pilsētā tepat netālu bija ekstrēmistu atentāti. 32 dažādu tautību cilvēki gāja bojā. Šodien mēs pieminam viņu tuviniekus, kam tagad vajadzēs turpināt dzīvot ar sāpēm un sērām, un arī tos, kas tagad atrodas slimnīcās un mēģina atveseļoties. Brisele, Eiropas sirds. Šajā sirdī tika trāpīts, tāpat kā Parīzē pagājuši gadu. Tāpat kā daudzās citās vietās un valstīs visā pasaulē, es varu pieminēt Ankāru, Alepo, Beirutu, Bagdādi, Susi un Lahori. Vārdarbība un apspiešana ir uh, vērojama daudzās Eiropas pilsētās. Un jāsaka, ka sabiedrības pamati ir sašķobījušies. Cilvēki vairs nezin, ko iesākt un ir spiesti eh, bēgt. Un, protams, tās valstis, kas uzņēma vislielāko bēgļu skaitu, cīnās ar lieliem izaicinājumiem - Libāna, Jordānija, Turcija un vairākas valsts Āfrikā. Arī Eiropas Savienības dalību valstis jūt bēgļu krīzes sekas, dažas vairāk nekā pārējās. Mūsu sociālās sistēmas un solidaritāte tagad uh, tiek pakļautas pārbaudījumiem. Cilvēkiem ir nepieciešama mītne, patvērums, vieta, kurā viņi jūtas patiešām kā mājās. Kā teica vācu filozofs Rīdigers Safranskis, mēs varam globāli sazināties un ceļot, bet mēs nevaram dzīvot globālajā Dzīvot mēs varam tikai šeit vai tur. Tādēļ ir ļoti svarīgi atcerēties šo cilvēka nepieciešamību, izjust saikni ar kādu vietu, īpašu vietu, savu dzimto vietu. Un jāsaka, daudziem eiropiešiem tā ir ļoti būtiska pieturvieta dzīvē ar savu vēsturi, tradīcijām un ieražām. Tas pats attiecas arī uz jauniem Eiropas uh, dalību valstī Nīderlandes karali, karalistē. Nīderlandieši mīl savu zemi un viņi lepojas ar Rotterdams Erasma, Hugo de Grota, Spinozas, Rembranta, Van Goga, Kornelis Lēlī un Johana Kraufa atstāto mantojumu. Mēs visi esam pieķērušies uh, savām dzimtajām zemēm, bet mēs nedrīkstam aizmirst, uh, ko mēs uh, varam, par ko mēs varam pateikties Eiropas civilizācijai, tautām un kultūrām, kas atrodas mums apkārt. Grieķi uh, lika pamatus demokrātiskai valsts sistēmai. Itāļi atkal mums uh, uzdāvināja renesansi, šo dzirkstošo kultūras un zinātnes atjaunotnes avotu. Franču imigrants Kristofs Plantēns 16. gadsimta beigās uh, izdeva pirmās pašas pirmās vārnīcas holandiešu valodā. Vācu un franču domātāji, tādi kā Lairnits un Voltērs, uh, lika pamatus apgaismības kustībai. Britu un poļu sabiedrotie savukārt ar lieliem upuriem cīnījās uh, par Nīderlandes brīvību no 44. līdz 45. gadam. Ļoti reti sasniegumiem ir tīri nacionāls raksturs, jo dziļāk jūs rokat, jo vairāk jūs varat pārliecināties, ka mūsu valstu un kultūru saknes ir ļoti cieši saistītas, saugušas kopā. Teritoriju jūs varat nodarīt, nodalīt, bet ne kultūru. Eiropai ir šis civilizācijas ideāls - personiskā brīvība, cilvēka cieņa, tiesiskums un līdzjētība Mana māte divreiz uzstājās Eiropas parlamentā 1984. gadā un 2004. gadā. Viņa toreiz atgādināja, cik daudzi jaunieši 60. gadu sākumā sagaidīja no Eiropas uh, jaunu cerību. Uh, es tagad citēju savu māti, kas sākās kā ļoti pragmatisks projekts ar ogļu un tērauda savienību, beigās kļuva par projektu, kas uh, nojauca mūrus Eiropā un garantēja mieru. Es esmu dzimis 1967. gadā. Manas uh, paudzes uh, laikā 1989. gads bija ļoti spilgts notikums. Mūri starp austrumu un rietumu Eiropu, kas šķita nesagraujumi, sāka šķobīties un vienā dienā krita pavisam. visam. Augstā kara beigas nozīmēja jauna laikmeta sākumu, un Eiropas valstīm tika uzlikta kopīga atbildība. Un mēs sākām apzināties arī citas svarīgas prioritātes. Eiropas pozīcija pasaulē dažu pauģu laikā ir mainījusies. Eiropa vairs sen nenosaka toni domāšanā un filozofijā. Mēs neesam vairs sen pasaules centrā ne ekonomiski, ne ģeopolitiski, ne kulturāli. Tās vērtības, kas mums šķita universālas, visur netiek uztvertas pašsaprotami, un daudzās vietās tās, diemžēl, vairs nav pasargātas. Un tieši tādēļ, ka mēs ticam šām vērtībām un mūsu kopienas tradīcijām, saparbība ir tik svarīga. Nevien domājot par pagātni, bet tieši domājot par nākotni. Tagad mums ir jāuzdod jautājums, kāda ir mūsu Eiropa, ar ko mēs vēl varam lepoties? Bieži vien tiek runāts galvenokārt par problēmām, trūkumiem, raizēm, bet raizes, lai arī cik lielas un attaisnotas tās būtu, ir jāapskata arī tā kontekstā, kas īsti ir sasniegts Eiropā nu, nepie kā, nepierot tik ātri kā pie miera. Kopš Šūmana plāna ieviešanas neviena dalība valsts vairs nav vērsusi ieroci pret kādu citu dalību valsti. Un jāsaka, ka Eiropas Savienībā vara nozīmē tiesiskumu. Es esmu pirmā pirmās Eiropas uh, paaudzes pārstāvis, kas uh, par laimi nav piedzīvojis karu, un es novēlu to pašu arī nākamajām paaudzēm. Eiropas integrācija nozīmēja arī brīvas un uh, liberālas sabiedrības veidošanu. 500 miljonu eiropešu viens otru ir atraduši kopīgu vērtību savienībā. Šo vērtību iedzīvināšanu un piekopšanu, protams, bieži vien ir saistīta ar diskusijām un emocijām, un arī šeit Eiropas parlamentā bieži vien emocijas sit augstu vilni pārvēršot abstrakts vērtības konkrētos līkumos, normās un plānās, bieži vien norisinās ļoti kaismīgas debates un arī viedokļi var būt ļoti atšķirīgi. Bieži vien to uzskata par Eiropas Savienības vājumu pierādījumu, bet tas tieši pretēji pierāda Eiropas spēku, kritiskas pārdomas, runas brīvība, debates, demokrātiskā kontrole, un tas viss notiek sabiedrības acu priekšā Tā ir Eiropas Savienības sastāvdaļa. Tikai diktatūrā cilvēki nedrīkst uh, atklāti diskutēt. Kādēļ mums ir jāturpina sadarboties? Es domāju, ka mēs paši varam sev atbildēt katru dienu uz šo jautājumu. Visu laiku tiek runāts par labāku sadarbību, un tas ir pareizi. Mums ir uh, jātiek galā ar migrācijas krīzi, cilvēku kontrabandu, terorismu, not, noziedzību, ir jāuzlabo energoapgādes drošība, jācīnās pret klimatu pārmaiņu sakām, jāveicina izaugsme, jārada jaunas darba vietas tiem 22 miljoniem eiropiešu, kam nav darba. Un, protams, mums arī ir uh, jāspēcina savas morālās pozīcijas, ņemot vērā, ka ir daudzas varas, kam brīvība nav tik svarīga. Un tieši tādēļ mēs esam viens otram nepieciešami. Kā Rotterdams Erasmus rakstīja pirms 500 gadiem, nav nekas vieglāk kā uh, uzvarēt tos, kas ir šķelti. Eiropa ir vienota daudzveidībā, katrs ir svarīgs. Eiropas buķete nebūtu iedomājama bez spāņu nēļķes, franču lilijas, grieķu akanta, dānijas margrietiņas, vācu rudzupuķes, austrijas ēdelvaisa, Horvātijas īrisa, Nīderlandes un Ungārijas tulpēm, un arī ne bez angļu rozes. Eiropas Savienība var iet pasaulē ar augstu paceltu galvu, bet tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam ieklausīties kritikā un e, nevaram būt arī paškritiski. Bieži vien, protams, e, daudzi akūti jautājumi ir jārisina visātrāk, un mēs mēģinām tos risināt tad, kad ūdens jau smēļas mutē. Tas notika banku krīzes gadījumā, arī humanās krīzes gadījumā, ņemot vērā bēgļus no Sīrijas un citiem konfliktu reģioniem. Jāsaka, ka anticipēšana nav Eiropas uh, spēcīgākā puse, un Eiropa īstenībā nevar rīkoties ātrāk, kā to pieļauj dalību valstis. Uh, Tādēļ saziņai, interakcijai starp savienību un dalību valstīm, kā arī starp šo parlamentu un dalību valstu parlamentiem par jauniem izaicinājumiem un problēmām ir ļoti svarīga. Un, protams, tikai tādā veidā Eiropa var darboties pietiekami labi. Tas pats attiec arī uz mūsu ekonomisko izaugsmi. Mūsu jaunieši ir mūsu nākotnes kapitāls. Vai mēs esam darījuši pietiekami daudz, lai viņiem piedāvētu labas nākotnes izredzes? Vienotā tirgus potenciāls ir 1250 eh, miljārdi eiro. 60 gadus pēc vienotā tirgus izveidas mums beidzot par to ir jāsāk klauzīt galvas ekonomiskās un sociālās perspektīvas ikvienam ir ļoti svarīgas. Un, protams, mums ir jādara daudz vairāk nekā tikai jāmēģina veicināt ekonomisko izaugsmi vienotajā tirgū. Mūsu kopīgās tiesības ir arī sociālās tiesības. Mēs runājam arī par līdzvērtīgām iespējām tiesības studēt, strādāt, atvērt uzņēmumu, eh, izmantot sociālās sistēmas citā dalība valstī ir eh, fantastisks ieguvums, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī mājās palicējus, jo viņi eh, šeit saskata ne tik daudz dažādas iespējas, bet gan papildus konkurenci. Eiropa dažiem nozīmē attīstību, bet citiem atkal piekāpšanos un bieži vien šīs raizes papildina tāda vispārīga neatmierinātība par uh, Eiropas Savienības vadības gaiteņos notiekošo. Daudzi uzskata Briseli par tādu kā bubuli un viszini, ne, neuzskata to par sabiedroto. Un jāsaka, ka šis ideālais tēls bieži vien uh, vairs neizskatās tik jauks. Mums ir, e, protams, jādomā par Eiropas konstrukciju, tāpat kā ceļot tiltu, ir jāņem vērā materiāla deformācijas un sprieguma likumi. Tas, lai fundamenti, pamati un sijas visi būtu pietiekami stabili, lai e, nesāktu šis materiāls plaisāt. Un e, šādas nesošās sijas, nesošās konstrukcijas ir ļoti svarīgas arī Eiropas e, Savienības institūcijās Un uh, ir jāņem vērā, kas ir pats svarīgākais, kur ir šī Eiropas papildu vērtība. Lēmumi ir jāpieņem, bet cilvēki ir par to jāinformē. Nedrīkst zaudēt šo saikni ar pilsoņiem. Un tas padarīs ne tikai efektīvāk Eiropas Savienības darbību, bet ļaus arī cilvēkiem saprast, ka mēs esam noraizējušies par viņu nākotni. Pilsoņi var būt Eiropas pilsoņi tikai tad, ja viņi savā valstī, pilsētā, ciemā jutīsies kā mājās. Eiropa sākas tepat pie virtuves galda. Arī uh, lepnam Eiropietim ir jāpaliek vai nu lepnam Somam, lepnam Francūzim, Polim, Portugālim, Brītam, Bulgāram, Grieķim, Vācītim vai Nīderlandietim. Protams, bez ciešas saiknes ar sabiedrību nevar ieviest politisko kārtību. Eiropas Savienība nedrīkst būt elitārs projekts. Visu dalību valstu pilsoņiem ir jājūtas Eiropas Savienībā kā mājās, jo tā ir mūsu visu savienība. Tā ir domāt mums visiem skolotājam, kraus mašīnas šoferim, fabrikas strādniekam, pensijā, bēglim un arī skolniekam. Katru gadu viens no trim eiropiešiem dodas uz citu Eiropas valsti. Trīs, divas trešdaļas līdz ar to, to nedara. Un e, mums ir jāpadomā arī par šiem pilsoņiem, jo Eiropas Savienība ir domāta gan aizrautīgiem ceļotājiem, gan arī mājās sēdētājiem. Kā tiešā veidā iestā, ievēlēt Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvi, jūs esat uzņēmušies īpašu atbildību gan jūsu vēlētāju priekšā, gan arī ņemot vērā to, eh, ka dalību valstu vēlētāji jums ir devuši savu balsi. Vēlēšanu un referendumu rezultāti, protams, var arī ietekmēt lēmumu pieņemšanu Eiropas līmenī, tāpat kā tas ir noticis manā valstī. Bet Eiropu mēs varam veidot tikai kopīgiem spēkiem, un tas var uh, realizēties, ja eh, vēlētāji un ievēlētie ieklausīsies cits citā gan Eiropā, gan savā mītnes zemē. 60 gadi Eiropas sadarbības ir eh, šis tilts, ko mēs būvējam kopīgiem spēkiem. Sākumā šis tilts bija šaurs, pēc tam tas kļuva aizvien platāks, bet eh, pieauga arī prasību un ambīciju līmenis. Un, ja mēs vēlamies, lai nesošās konstrukcijas joprojām būtu pietiekami stabilas, mums ir visiem pie tā jāpiestrādā, lai šī konstrukcija, lai šī būve būtu stabila. Un e, jūsu darbs šeit ir izšķirīgi svarīgs, jo jūs esat visu pilsoņu pārstāvi, un jūs pārstāvat viņus šeit visā viņu daudzveidībā. Bet, uh, lai arī cik liela nebūtu šī daudzveidība un lai arī cik daudz mēs neatšķirtos viens no otra, īstenībā ir daudz, daudz vairāk mums kopīgā vienojošā. Es jums no visas sirds novēlu liels panākums tik svarīgajā darbā. Paldies!